Un tas ir komisijas paziņojums. Nesenie atklājumi par valsts drošības iestādes masveida organizētas piegošanu, kas vērts par tējas iedzīvotājiem, politiķiem un uzņēmiem. Un došu vārdu vispirms komisārei Jūrovs kundzei. Lūdzu. Ladies and gentlemen, uh... dāmas un kungi. Ārkārtīgi priecājos, ka man tiek dot iespēja šodien runāt par šo jautājumu, kas tik plaši apskatīts plašsaziņas līdzekļos nesen, respektīvi šī sadarbības starp Vāciju un ASV drošības dienestiem. Iesākumā gribu teikt, ka šai lietā vēl ļoti daudz kas jānoskaidro. Saskaņā ar plašsaziņas līdzakļos teiktais daudz, teikto daudz faktu tomēr joprojām ļoti neskaidri, piemēram, cik lielā mērā Eh, Vācijas eh, izlūkdienests ir bijis iesaistīts šai spiegošanā. Vai tas notic apzināti vai neapzināti? Eh, un kā notikusi šī spiegošana attiecībā uz ES pilsoņiem? Kā tas ir vai nav pretrunā ar Vācijas tiesību aktiem? Protams, ka drošības dienestu mērķis ir nodrošināt drošību valstī. Tā ir joma, tā ir kompetence, kas ir tikai un vienīgi dalības pilnvaru lokā. Un tāpēc tai netiek piemērota ES tiesību akti, to starp netiek piemērota arī funda, pamatiesību harta, jo pamatiesību harta attiec tikai uz tām dalībvalstīm e, un uz jomām, kur tiek īstenot Eiropas tiesību aktu. Tā lai kāds arī nebūtu, tomēr nacionālās drošības koncepcija ir jā. Ja tulko restriktīvi, ierobežojuši tajā brīdī, kad dalībvalstis to izmanto, lai attaisnotu ES tiesību, tiesību aktu nepiemērošanu. Eiropas kopienu tiesas eh, prāvas, prāva nolēmumu arī precizē to, ka dalībvalstīm ir jāpamato šāda veida izvēle un nepietiek ar to vien, ka uz to tiek veikta atsauce. Ja kādu problēmu gadījumā sadarbībā starp izlūku dienestiem, eh, no vienas puses no dalības, starp dalību, dažādām dalību valstīm vai starp dalību valsts izlūku dienestu un trešās valsts izlūku dienestu, pirmam kārtām ir jautājums, kas jārisina dalību valstī pašā. Un tas jāveic atbilstīgi attiecīgajiem tiesību aktiem nacionālā līmenī. To noteikumu ietek, ietek, ietvaros, ko paredz arī ES konvencija par pamatbrīvībām. Paldies komisārs kundzei. Tālāk došu vārdu pirmajam runātājiem uz divām minūtēm Balsa kungs. Paldies. Žurnāls Špīgel raksta NSA visdrīzāk ar uh, Bundesnachrichtendiensta zināšanu ir uh, spiegojis. Uh, Eiropā. Un tas ir apgalvojums, tas ir uh, laikraksta apgalvojums, ne vairāk, ne mazāk. Uh, lai uh, būtu tādi fakti, kādi līdz šim nav neviens publiskojis. Par ko mēs šeit uh, runājam? Par to, ka um, izlūkošanas dienesta ar to, ko tie dara, un uh, dažkārt uh, Eiropas dienests, nu, kādam uh, sadarbības uh, dienestam sniedz uh, palīdzību. Principā ir labi, ka mēs uh, aizvien. Uh, šeit eh, nosprāžam mūsu pozīciju, ka mēs esam pret tādu masu uzklausīšanu, esam pret to, lai pilsoņi, politiķi un uzņēmumi pret eh, viņiem tiktu veikta spiegošana, tas nav akceptējams. Taču to mēs visi esam jau konstatējuši, un tādēļ es domāju, ka šī diskusijas brīdis nav pareizais, tas eh, ir nepareizs, tas ir pārāk agrs, un man liekas, ka arī ehm, tā kā komisāra teica, mēs neesam atbildīgā iestāde. Uh, Tādēļ mums uh, nevajadzētu Eiropas uh, sabiedriskajiem viedoklim dot tādu viedokli, ka šeit Eiropas parlamentā mēs kaut ko varam, gribam mainīt attiecībā uz uh, drošības dienestiem. Mums nav šīs kompetences attiecībā uz drošības dienestiem, nemaz arī ne par nacionālajiem drošības dienestiem, un līdz šim mums nav nekāda apstiprinātu ziņu. Uh, Nu, līdz ar to šīs diskusijas ir tādā brīdī, kurā mēs varam izteikt tikai apgalvojums vai to, ko domājam par to, jo pat laba nav nekādu pierādījumu par masveida vai tādu principiāli šādu noklausīšanos aizvien tiek runāts par komunikācijas datu izvērtēšanu krīzes reģionos, jeb apkrīzes reģioniem, un tādēļ mums ir drīzāk jāuz. Uh, dod jautājums, kā mēs varam uzlabot kontroli pār uh, speciālajiem dienestiem. Paldies! Paldies tagad Sipels kundze divas minūtes. Paldies! Atļaujiet, uh, Fosakungs, uh, izteikt piezīmi, ka ne tikai uh, laikraksti par to rakstīja, bet uh, gan arī uh, tie, kas strādāja komitejā un arī jūs partijas pārstāvis uh, apstiprināja to, ka bija nepareiz izmantošana. Bet nu tagad par to, kas ir noticis pēc Snowdena atklājumiem dalību valstīs, uh, mēs redzam, ka nu praktiski nav nekādu pēdu, tas atstājas viss un no uzkla un uh, noklausīšanās turpinās. Un mēs mūsu rezolūcijā kritizējam ne tikai ASV, bet arī no dalību valstīm prasījām, lai masveida datu uzglabāšana tiktu pārtrauksta un būtu radītas spēcīgākas kontrolas institūcijas attiecībā uz speciālajiem dienestiem. Jau toreiz Britu un Vācu uh, uh, slependien, slep, um, speciālas dienests minējām, jo likās, ka arī tur nav viss īsti uh, pareizi iz Uh, darīts. Jā, fakti ir, un mēs redzam šeit, ka ir tāds ļoti nozīmīgs um, uh, fakts redzēts. Uh, Federālā kanclera padoma to nezināja, un arī attiecīgās uz institūcijas nezināja, ka ziņas tiek dotas tālāk, ka tiek pārsniegtas kompetence, un it kā neviens par to nav zinājis, un tad tas tiešām ir tā ļoti satraucoši, jo šajā gadījumā parlamentārā kontrola nav uh, veiksmīgi darbojusies. Vienīgā pareizā reakcija tagad ir uh, ļoti skaidra visu pārmetumu izvērtēšana. Uh, Vācijā e, ir e, komiteja, kas ir nodarbojas, un arī federālā kanclera um, iestāde uh, strādā, lai uh, situācija tik pēc iespējas ātrāk noskaidrota. Un uh, tā uh, ir uh, norādes, ka mūsu slependiena uh, ir speciālās iestādes ir izmeklējuši to informāciju, kas uh, NSA uh, būtu bijusi nepieciešama. Uh, proti eh, par eh, VDI masveidā eh, organizēto spiegošanu ir pārmetuma arī par situāciju Francijā, kas liekas, kas ir burtiski tā kā Franču Petriet Ekt ap, ap, ap, apmērus aptvērusi. Mums jārēģē. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Krasno Debski kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka tie, kas uzstājas, nu, burtiski mēģina šo problēmu no risku, diskutēt savā starpā, no tas nav, teiksim, tā nav diskusijas tikai vācu vācu starpā, un tās nav tikai diskusijas, kurās mēs runājam par informāciju, ko BND par politiķiem Eiropā un pilsoņiem ir nodeva tālāk. Komisārs Konze precizēja, ka šeit runa ir par Rietumu Eiropu, un es domāju, ka Tikai kamēr mēs runājam par, mums jārunā par e, Eiropu kopumā, nu, nav uh, tikai uh, runāts par sadarbību ar. Uh, VDI. Daudzi no šiem pieminētajiem rakstiem ir publicēti par problēmu, par problēmu, kas skar Bundesnāriņdienas, kas vāc plašu informāciju par politiķiem, pilsoņiem, nav bijusi demokrātiska kontrole. Par to tiek rakstīts un kā pilsoņums ir parlamentāriešums jārēģē. To... Paldies. Tagad uz divām minūtēm Intvelds kundze. Thank you, chair. Paldies, priekšsēdētāji. Cik daudzas reizes mēs jau esam šeit apsprieduši nelegālu noklausīšanos, izspiegošanu, iedzīvotāju, politiķu, žurnālistu, trauksmes cēlāju vajāšanu. NSA, Prism, Belgakom, Bosakungs vai jūs būtu runājis tāpat, ja mēs nerunātu par uh, eh, ASV drošības dienestiem, bet gan Ķīnas dienestiem? Tad varbūt teiksim, jā, nu tā jau tie slepenie dienesti dara, viņi spiego. Mums galu galā ir noteikumi šajā kontinentā, kurš aizsargās mūsu pilsoņu tiesības, kurš aizsargās mūsu pilsoņu privātumu Acīm redzot, EPP ir vienalga. Vienalga par privātumu, tiesvaru. Pilsoņi, acīm redzot, nevar sagaidīt no jums nekādu aizstāvību. Es saprotu, ka komisija saka, jā, tā ir dalību valstu kompetence, un te mēs neko daudz nevar darīt. Jā, es redzu, ka padome atkal nav klāta, kā jau Es jau gandrīz pieminēju kādu parlamentam e, nepiedienīgu vārdu. Bet e, kādam kaut kas ir jādara šai jautājumā, un es atsakos pieņemt, ka tas viss ir legāli un pieņemami. Kad mēs beidzot saņemsim kādos atbildes? Ja draudzīgas valstis tā ar mums rīkojas, ko tad nedraudzīgās ar mums dara? Uh, Poskungs mums nav, sacīja, ka mums nav pierādījumu. Nu, tāpēc viņi sauc par slepeniem dienestiem, jo viņi rīkojas slepeni. Tieši tāpēc ir paredzēta Vos uh, kungs, kurš atcīmēts vairs neklausās. Mums ir nepieciešama uzraudzība. Mums ir nepieciešams, uh, lai būtu spēkā Eiropas noteikumi, kas ir attiecinām uz Eiropas slepeno dienas pārobežu darbību, jo mums ir jāaizstāv mūsu pilsoņi. Paldies! Paldies! Tālāk uz pusotru minūti Ernstas kundze. Dank! Paldies! Mums tā vienmēr likās, un to tagad atklāja. Proti, ka visas slependienas, arī godīgais uh, eh, eh, BND uh, eh, kopā ar uh, VDI sadarbojas pēc principa draugs, labs draugs. Un uh, visi, arī valdība, arī federālais uh, kanclera dienests, uh, un pārējie uh, tiek uzklausīti un tiek pievērtas acis, un pat ekonomikas uh, un uh, uzņēmumi tiek uh, izsekot, tā ir ekonomiskā spiegošana, tā ir aizliek, aizliek pēc uh, saskaņā ar ES tiesībām. Nu, kam tad vēl ir jānotiek? Noteikumi netiek ievēroti, dati no ASV uz šejienu tiek sūtīti un tad pārplašo okeānu prom. Uh, informācija tiek spiegot, mēs visi zinām par faktiem un mēs ļoti intensīvi diskutējam un mēs diskutējam par VDI un slependienes tajā pašā laikā klusi smējās kaut kur. Nu tā taču ir taisnība. Tā nav tikai atsevišķa situācija, bet tā ir sistēma, miljoniem reižu tiek visi uh, noklausīti, un dažās sakrībās to sauc par nodevību. Nav uh, kontrols iespēja pār slepeni dienestiem un valdības šo skandālus uh, noklusē. Cik ilgi to cietīsim, cik ilgi šī krāpniecība turpināsies, cik ilgi to no padomas pieļausim, manuprāt, pietiek. Thank you. Our next speaker for one and a half minutes, Mr. Albrecht Nākamais ir Albrecht kungs pusotru minūti. Thank you, Mr. President. Dargie kolēģi, komisija komisijas pārstāvi, un ja šie, ja šie stāsti žurnālos ir patiesi, patiesi, tad tā ir jauna dimensija visā šajā skandālā, ka tad runa iet ne tikai par uh, VDI un ASV, bet runa ir par mūsu slepen dienestiem, kas neatbilst mūsu standartiem, mūsu pamatiesībām, mūsu uh, juridiskajām normām uh, un pamatiesībām. Dargā komisāra, komisāra Jurovs kundze, tagad patiesi ir laiks. Uh, strādāt, lai izmeklētu, uh, kas ir noticis, jā, nacionālās uh, drošības jautājums uh, LESD tiek pārkāpts dalībvalstīs, jo acīm redzot tā tas ir. Uh, šajā brīdī, kad uh, uh, Snowdena atklājumi ir Angela Merkel teica, ka nedrīkst uh, spiegot uh, draugu valstīs. Jā, nu, mēs taču arī varētu teikt, ka liekas, ka es uh, dalību valsts nav draugi Vācijai, vai arī mēs varētu teikt, ka viņa nedomā, to, ko teica, nedomā to nopietnu, un es domāju, ka tas ir tieši tas, kas jāsaka visiem valstu vadītājiem. Mums ir nevied, vajadzīga komisija, mums ir vajadzīga parlamenta lēmuma, lai uh, tiktu aicināts valsts ievērot standarts un noteikums. Es nedrīkst spiegot, jo ir pamatiesību kultūra un līguma ir spēkā, lai uh, uzturētu tās tiesības un standarts, kāda ir ietvert mūsu līgumos. Viena minūte tagad. Uh, Um, nākamais runātais Lebretona kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kopš 2001. gada Vācijas slependienas ir spiegojoši uzņēmums un Eiropas uh, personības arī uh, Francijā par labu ASV šī. Uh, informācija, ko publicē uh, žurnāls Špīgel, to apstiprina Merkels kundze, federālā kanclera mēģina uh, apvainot uh, eh, sabandienas un saka, ka tur ir uh, tehniskie uh, un arī organizācijas trūkumi. Tie ir smagi pārmetumi, liekas, ka uh, Vācija ir nodevis Franciju un citas valsts uh, par labu ASV. Uh, Vācija instrumentalizēs valsts par labu ASV un jāizdara secinājumi, ja ir jāapšauba TTIP līgums. Thank you. Paldies. Nākamais runātājs pusotra minūtes Zverkungs. O domnevnem vohunjenju ameriške NSA v Evropi smo razpravljali. Paldies. Spiegošanas skandāls kas ir saistīts ar NSA, jau ir skatīts iepriekš. Manuprāt, šī diskusija nav nepieciešama. Mums būtu jārunā par kiberdrošību. Tie, kas vēlējās runāt par šo jautājumu, iekļaut šo jautājumu darba kārtībā, sacīja, ka notiek slēpta sadarbība starp Vācijas izlūkdienestiem un ASV izlūkdienestiem. Protams, ka šī sadarbība ir slēpta. Gal galā tās ir slē, slepen, tie slepeni dienesti. Bet mums ir nepieciešams īstenot eh, noteikti līmeņa kontroli. Datu aizsardzība ir viena no galvenajām tiesībām, kas ir mums eh, kā iedzīvotājiem. Mums kaut kas ir jādara šajā jautājumā. Mums ir jāpieņem Eiropas datu aizsardzības regulu, uh, Eh, kas mainīs 28 atšķirīgas standarts, kas ir spēkā šobrīd, un visiem būs jāievēro šo standartu šeit Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Tāpat mums ir jārunā arī par datu aizsardzības eh, jautājumiem apkarojot noziedzību. Es uzskatu, ka neviena valsts un arī ne Eiropas Savienība nevar ignorēt, pārkāpt cilvēku tiesības, jo tās ir vissvarīgākās. Šis lielais brālis nav ne vācu, ne amerikāņu. Paldies! Morais kungs tālāk uz divām minūtēm. Kāpēc mēs apspriežam šo jautājumu šodien? Tāds bija jautājums. Pēc milzīgās izmeklēšanas NSA jautājumā. Pat ASV ir sākuši pieņemt un īstenot eh, starptautiskas tiesības normas pret eh, spiegošanu un aizsargāt savus iedzīvotājus pret spiegošanu, kas nav nepieciešama. Spiegošana pret terorismu un mūsu Uh, drošība ir svarīga, bet kā komisāri sacīja, tad, kad runa par uzņēmumiem Rietumē Eiropā un potenciāliem, kā šajā gadījumā e, Vācijas likumdošanas un Eiropas likumdošanas pārkāpumiem, par ko mēs īsti runājam? Mēs runājam par to, ko Washington Post un Spiegel rakstīja. Tā ir tiešām nopietna lieta. Divas lielas dalību valstis, Vācija un Francija, šeit ir iesaistīta tā kā tas bija arī manā dalību valstī, eh, attiecībā uz NSA lietas izmeklējumu. Mums jāļauj parlamentam uzraudzīt mūsu iedzīvotāju eh, drošību pret eh, tādu viņu privātumu pārkāpumiem, kas nav nepieciešami. Jā, mēs dzirdam dažādas apsūdzības, bet šeit tik tiešām ir nopietna lieta, kā Washington Post rakstīja un kā rakstīja žurnāls Der Spiegel. Uh, Kas mums ir jādara? Mums ir jānodrošina uh, to, ka ir uzraudzības pasākumi. Mums nav kompetence šajā jautājumā, bet kā NSA aizmeklējumos tik sacīt, mums jāprasa no dalību valstīm, lai tik sasniegt progresu šajā jautājumā, un viņi to nedara. Mums ir jāatgādina dalību valstīm, ka viņiem ir jāīsteno konkrēti pasākumi. Un es tāpat atgādinu, ka tas bija Bundestāgs, uh, kas uh, centās panākt progresu, nevis atsevišķi personas. Viņi to darīja pamatoti, un Eiropas parlamenta deputātiem arī tas ir jādara, ja ievēro ir pamatiesības. Paldies! Paldies! Tas divām minūtēm tālāk Vaidenholzer kungs. Paldies, priekšstādājs kundze. Man liekas, ka tā nav pēdējā reize, kad mēs nodarbosimies ar šīm tēmām. Un uh, mums uh, jāizgaismo šī situācija. Slepen dienest strādā tumsā. Un tums, no tums daudz cilvēku baidās. Un mēs kā parlaments esam šeit, lai uh, Eiropu um, nodrošinātu drošības un brīvības un gaismas telpu ir jā, skaidri jādefinē pamatiesības un arī viss lependienas rīcības ietvari. Uh, nedrīkst sistemātiska darbība būt. Kas mums ir nepieciešams? Ir nepieciešama parlamentāra kontrola. Ir labi tas, ko mēs šeit darām. Mums ir nepieciešama intensīva izmeklēšana visā Eiropā dalībvalstīs, kur tas ir noticis. Otrakārt, mums ir uh, nepieciešama reforma par datu aizsardzību. Tas ir uh, sen nepieciešams. Un treškārt, lai nodrošinātu tīkla un IT drošību, mums ir vajadzīga Eiropas infrastruktūra un tiesisks ietvars. Uh, Eiropas mākoņošanai, un mums ir nepieciešama aizsardzība cilvēkiem, kā Edvards Snowdens, proti trauksmes cēlājiem, kas ir visu šīs lietas atklājuši, un tad mums ir vajadzīga vienošanās no spaiņa nespiegošanai. Divpusējiem līgumiem acīm redzot nav vērtības. Visām ES valstīm ir a, saistoši jāuzņemās neveikt ekonomisko spiegošanu vienai pre, pret otru. Un sestkārt mums ir nepieciešama drosme tajos starptautiskajos nolīgumos pārskatīt un pārbaudīt SWIFT un FARBA jāpārbauda. Ir nepieciešama skaidra lēmuma un viennozīmīgi komisijai ir a, jāseko mūsu lēmumiem jāizdara secinājumi. Dargie kolēģi, eh, komisārs kundze, brīva sabiedrība to atpazīst pēc tā, ka tā ir gatava noskaidrot, kāda ir pamatiesība bez, pārkāpuma bez jebkādām atkāpēm un nepieļauj tos. Paldies! Pāriem pie brīvā mikrofona procedūras. Un viens runātājs Jakovičs kungs lūdzu. Esam vrlo oprezan, kada se u govorima u parlamentu ne. Es gribētu uzsvērt, ka tad, kad mēs parlamenta diskusijās atsaucamies uz informācijas avotiem un plašsaziņas līdzekļu teikto, mēs redzam, ka te ir pārāk daudz um, bāžu, pārāk daudz šaubu. Uh, Un daudzi jau teica, ka šai diskusijai nav īpašas jēgas, gluži pretēji. Šīm diskusijām ir uh, plaša jēga un to vajadzētu atbalstīt. Un Vācu bundestāgā būtu jāizskata viss tas, kas līdz šim ir noticis. Ir jāpārbauda uh, viss. Arī sadarbība starp uh, Bundesnāhrišņu dienstu un VDI. Tas, kas ir nepieciešams, tas ir. Uh, nolīgums nedrīkst veikt spiegošanu vienam pret otru, ir jābūt uzticībai vienam pret otru, uzticībai pilsoņiem, institūcijām un uzticību mūsu pašu darbībā. Jo varam teikt, ka mūsu pilsoņa e, ekonomika jātic arī e, politiskai situācijai, ko augstu jāvērtē. Paldies. Došu vārdu komisārai Jourovai, lūdzu. For, for... Lielas paldies! Lielas paldies par šīm diskusijām. Tās ir visai jēgpilnas, saprātīgas. Ir tikai loģiski, ka mēs par šo jautājumu šeit runājam savos ievadvārdos, jāsaka, izteicos visai sausi, pasakot tikai to, ka mums nav pietiekami daudz pierādījumu šobrīd, nav zināmi fakti, tikai tādas ziņas no plašsaziņas līdzekļiem, un tāpēc es kā juriste nevaru citādi izteikties, man tas ir ļoti svarīgi, tas ir svarīgākais priekšnosacījums, nevar izdarīt secinājums, kamēr nav zināmi fakti. Uh, Turklāt es runāju arī par to, ka šeit trūkst Eiropas Savienības kompetences un te jāvēršas pie dalībvalstīm, jo tas ir viņu kompetenci lokā. Un tomēr man jāsaka, nu tagad, kad esmu jūsos noklausījusies un dzirdējis informāciju arī par šo, eh, nu, acīm redzam jauno skandālu par ļaunprātīgu datu izmantošanu no ASV un viņu drošības dienas no puses, jāsaka, mana uzmanība, nu, ir, eh, nu, mana ausis ir saspicētas. Es ļoti uzmanīgi pret to izturēšos, jo tas tiešām ir jāpiemina sarunā sarunās ar ASV varas iestādēm. Visa šī drošā patvēruma sistēma, kur tiek runāts par dažādiem izņēmumiem, kur ietvaros ASV izlūkdienas var izmantot datus par Eiropas Savienības pilsoņiem vai uzņēmumiem, tajos brīžos, kad šie dati ienāk ASV, nu tad jāsaka, šie mm, notikumi nepadarīs sarunas vienkāršākas, nē, gluži otrādi. Līdz šim bija iznācis, izdevies panākt tādu diezgan trauslu, bet tomēr savstarpēju uzticēšanos. Uh, pat ja mēs esam dažādās domās un viedokļos, bet šī situācija, eh, pašreizēja notikuma situācija mainīs. Bet, nu, sarunas, protams, turpināsies. Mēs vēlamies redzēt, kādi ir tie noteikumi, kādi ir kompetences, kādas ir kompetences, ko ASV puses vēlas šeit uzsvērt. Un vēlamies arī, vēlamies arī saņemt pavisam taustāmas garantijas par to, ka tiks īstenota uh, nu, ka tiks pēc patiesības burta un gara īstenot šī vienošanās, ja tāda tiks noslēgta. Un tātad sarunas tiešām ir ļoti sarežģītas, grūtas, un turpmākās nedēļās droši vien nebūtu nekļūs vieglākas, jo tajās paredzēts noslēgt šīs sarunas. Nu, vismaz par doma ir noslēgt tās līdz māja beigām, Un nu, cerēsim, ka izdosies panākt visam konkrētu rakstisku noteikumu kopumu, kas tad attiecīgi tiks ņemti vērā tajā brīdī, kad tiek runāts arī par drošā patvērumu sistēmu. Gribēju tikai jūs informēt, ka šīs sarunas turpinās. Un paralēli tam visam risinās arī gala sarunas par datu aizsardzības regulu Cerams, tā tiks e, pieņemta jūnija padomē. Ja padomu varēs par to vienoties, protams, kopā ar policijas direktīvu. Nu, lūk, tas tā, lai jūs tad zinat, kāda ir tā svaigākā informācija šai kontekstā, runājot par Eiropas pilsoņu datu aizsardzību. Paldies! Lies paldies, saka priekšsādātāji, paldies komisāri, līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās, un mēs pāriem pie mūsu nākamā punkta darba kārtībā. Nomainīsies komisāri šeit, un tāpēc lūkšu Hīla kungu ieņemt tagad vietu. Godātie kolēģi, tālāk debates būs par ziņojumu, ko sagatavojas Nīna Gila. Jums piešķirsim